Timermans kungs, lūdzu jums vārds. Priekšstādātāji, godāmie deputāti, man šodien ir liels gods un prieks eh, uzstāties jūsu priekšā to intensīvo desmit eh, dienu laikā, kurā Eiropas demokrātija sev ir pierādījusi no labākās puses. Ja komisija tik apstiprināta, tā būs pirmā komisija, kas patiešām dzimus Eiropas eh, parlamentā. Mēs sāksim piecu gadu ilgu sadarbību. Uh, Uh, partnerību un īstu politisko dialogu. 2014. gads ir ļoti īpašs gads uh, Eiropai. Pirms simts gadiem sākās pirmais no diviem pašnāvnieciskajiem kariem, kas sakropļoja Eiropas uh, tautas un nodarīja lielu kaitējumu divām paudzēm. Pirms 70 gadiem Rietuma Eiropa liba, atbrīvojās un tas noveda pie šī unikālā projekta, ko mēs saucam par Eiropas integrāciju. Uh, Šobrīd mēs vairs nerunājam spēka un uh, varas valodā, bet gan mm, apsveicot idejas, ka mm, tad, ja kaimiņi dzīvo līdzīgi kā mēs, mēs varam dzīvot un uh, kopā plaukt un zelt. Mm, tikai pirms 25 gadiem šī ideja kļuva pieejama visiem eiropiešiem, kad krita Berlīnas mūris brutāls spēks un vara, kas uh, krita arī brutālais spēks un vārka, kas bija dominējusi pēc aiz dzels priekškara, un, kā teica Vaclavs Kāvels, tikai tad rietumi un austrumi kļuva par geogrāfiskiem rādītājiem, nevis politiskiem vai morāla, morālām kategorijām. Uh, Raugoties 25 gadu senā pagātnē, es varu tikai apbrīnot, cik lielā mērā Eiropas tautas ir varējušas pārveidoties. Mana vecākā meita ir dzimusi 1986. gadā, kad Eiropas dalījuma beigas bija neiedomājams. Vecākais dēls 89. gadā, kad neiedomājamais kļuva par realitāti, un mans jaunākais gads dēls 2004. gadā, kad desmit jaunas valstis pievienojās Eiropas Savienībai un pārveidoja savas sabiedrības. Ir ļoti svarīgi uzsvērt šos punktus, jo es redzu, ka tos bieži ignorē, raugoties uz Eiropas trūkumiem. Nepārprotot, man ir nopietni trūkumi, un Junkera komisijai būs jāpierāda, ka mēs esam spējīgi tos risināt bet izējas punkts varbūt nav tik slikts, kā reizēm tiek attēlots. Eiropa ir varējusi fundamentāli pārveidot savas sabiedrības, ir izvairījusies no sabrukuma un sadrumstalotības, ir saglabājusi vienoto valūtu un ir pierādījusi, kā kritiķiem un uh, slikta gala prognozētājiem par spīti sliktākajai krīzai kopš 30 gadiem uh, nav taisnība. Kaut arī daudziem miljoniem eiropiešu nav darba ir maz uh, sociālās uh, aizsardzības un maz iespēja. Eiropa pašlaik tiek pārbaudīta globālo politisko, ekonomisko un sociālo izaicinājumu kontekstā. Mums, kā politiķiem un civilierēģiem, ir uh, jāpierāda, ka mēs varam izmantot instrumentus, lai mūsu vēlētāji, mm, lai mēs varētu piepildīt mūsu vēlētāju cerības. Ja jūs mani apstiprināsiet, es izmantošu savu enerģiju, pieredzi un pārliecību lai atbalstītu ievēlēto prezidentu Junkeru, uh, mēģinot uh, padarīt par panākumu stāstu viņa darba kārtību izaugsmē, darba vietu veidošanai, godīgumu un demokrātiskām pārmaiņām. Mums ir jāatjauno pilsoņu uzticība tam, ka ES var sasniegt labus rezultātus. Mums tas ir jāpierāda ar praktiskiem rezultātiem, ka ES institūcijas nekalpo pašas sev, bet kalpo mūsu pilsoņiem dalībvalstīm. Un um, domāju, ka to, ko var darīt es, ir jādara es, un dalībvalstīm jādara labāk, jādara tas, ko tās var darīt labāk. Komisijai eh, būtu jāliek akcents uz eh, lietām, ko tā ir jādara. Un tās lietas, kas ir ieskicētas uh, Junkera politiskajās vadlīnijās, tā kā šī programma ir politiska, politiskas programmas rezultāts, uh, tad mēs varam rēķināties ar Eiropas parlamenta vairākumu atbalstu un uh, Eiropas pa, Savienības padomas atbalsta. Labāks regulējums, koncentrēšanās uz uh, starpinstitucionālo attiecību uzlabošanu un pastāvīgu uzmanību tiesiskuma aspektiem, kā arī pamatiesību ievērošana, visi ir nepieciešami aspekti, lai mēs varētu to izdarīt. Sāksim dialogu ar to, kāda ir mūsu kopīgie politiskie mērķi un kā to sasniegt. Uh, Nākamā gada sākumā es piedāvāšu kolēģijai eh, virkni ar eh, priekšlikumiem, kuri būtu jāatsauc pēc konsultācijām ar, šim, ar šo parlamentu. Gada laikā es sagatavošu labāku regulējumu pārskata priekšlikumu un līdz gada beigām noslēgšu starpinstitūciju nolīgumu par labāku likumdošanu, kas eh, cerams saskaņos mūsu uh, centienus, lai labāk kalpotu Eiropas interesēm. Ja mums tas izdosies, es esmu pārliecināts, ka mums var not, veidoties ļoti laba politiskā diskusija par daudzgadējo plānošanu, balstoties uz uh, mūsu institūcijām un piešķirot jēgu Lisabonas līguma 17. pantam. Es uh, panākšu, ka komisijas uh, ietekmes novērtējums vērtē ne tikai komisija, bet uh, ka tiek eh, ņemtas vērā arī pārmaiņas eh, likumdošanas gadījumā. Šobrīd ir svarīgi, lai komisijas ietekmes novērtējuma kolēģi varētu neatkarīgi novērtēt eh, pamatotās intereses un iesaistītu eksperts no ārpus. Es personīgi paudīšu savu viedokli par ietekmes novērtējumu kvalitāti, kad tie tiek celti kolēģijas galdā. Uh, un neklusēšu, ja tie būs slikti. Ir svarīgi, lai dialogi ar nacionālajiem parlamentiem tiek stiprināti, ka tiek izmantota dzeltenā vai oranžā kartīta komisijai, tas ir ļoti rūpīgi jāpārdomā un jāsniedz motivēta atbildi. Domāju, ka komisijai tiešāk jāiesaistās dialogos ar nacionālajiem parlamentiem šādos gadījumos. Ja mani ievēlēs, es uh, izmantošu savu lomu, lai iedrošinātu kolēģus uh, iesaistīties tiešās diskusijās ar nacionālajiem parlamentiem un viņus uzklausīt, kā arī sniegt pamatots atbildes. Šo, šo diskusiju rezultātos jādalās arī ar Eiropas parlamentu, un mums visiem ir kopīgi labāk jāsaprot, ka politiskā subsidiaritātes nozīme komisijai ļaus izvairīties no nevajadzīgu priekšlikumu sagatavošanas un ļaus mums atrast labāko veidu uh, kā sasniegt mūsu mērķus, ko ir iespējams panākt tikai kopēju nostāju. Eiropas Savienība ir tautu un pilsoņu savienība, kas pēdējo desmitgažu laikā ir tuvinājušās vienotrai, neapšaubot nacionālās identitātes vai nacionālo valstu nozīmību. Es stingri ticu, ka ES var būt spēcīga tikai tad, ja dalību valstis ir spēcīgas, un dalību valstu spēks ir atkarīgs no savienības spēka. Mana personīgā pieredze man rāda, ka tikai kopā mēs varam panākt uh, ietekmi globālu jautājumu risināšanā, piemēram, klimata jautājumos, terorismu, un arī aizstāvēt uh, tādu valstu kā Ukrainas suverēno izvēli. Valstis un uh, pilsoņi paliek divas galvenās ES sastāvdaļas. ES uh, nedarbosies, ja mēs um, mēģināsim iet uz priekšu viens uz otru rēķinu. Ir politisku struktūru dabā pievērst vairāk uzmanības jaunām iniciatīvām nekā esošās likumdošanas izvērtēšanai, bet mums ir nepieciešams to mainīt. Būs nepieciešams labāk strādāt, lai uzklausītu pilsoņus un uzņēmējus, kas ir mūsu tiesību aktu mērķis. Mums ir jābūt ļoti godīgiem tad, ja šī likumdošana nesasniedz plānotos rezultātus, un mums ir jāuzklausa arī iesaistītās puses dalību valstīs, ne tikai tie, tās iesaistītās puses, kas ir pārstāvētas šeit Briselē. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība Briseles burbulī, kurš, manuprāt, prasa starpinstitūciju nolīguma uzlabošanu un obligātu lobby reģistru. Labāks regulējums nozīmē, nenozīmē regulējumu trūkumu Mm, tas ir birokrātijas samazināšana, mm, tas ir uh, iespēja atvieglot cilvēkiem, vieglāk nodibināt uzņēmumu, nolikt personālu, radīt vairāk darba vietu, likvidēt administratīvos logu, dublēšanos, mm, novecojušu likumdošanu. Un ja mums neizdosies panākt labāku resina, regulējumu, ja mēs, uh, mums nāksies saskarties ar iesaistītajām pusēm, kuras uh, būs vīlušās es, jo neredzēs, ka Eiropa sniedz pievienoto vērtību vai pat tādu papildus uh, slogu. Un es uh, apsolu, ka palīdzēšu kolēģiem uh, visos viņu darbos un mm, iebildīšu tad, ja man būs pretais viedoklis. Man ir svarīgi, lai mēs panāktu taustāmas rezultātus mūsu pilsoņiem. Vairumu mūsu vēlētāju mēs visi esam Briseli un visi esam atbildīgi par neveiksmēm un vilšanos, neatkarīgi no tā, kurš ir par to atbildīgs. Uh, Gribēju jums norādīt, ka pirksta rādīšana un kaunināšana uz citām institūcijām neko nedos. Mēs gūsim labus rezultātus tikai tad, ja izdosies vienoties par kopēju pieeju un to, ka ir nepieciešams mainīties. Un, um, mēs uh, cietīsim neveiksmi, ja tā nedomās visi. Mēs uh, gūsim panākums tikai tad, ja būsim uzticīgi Eiropas uh, principiem, vērtībām, konsekventi un skrupulozi piemērosim eh, likuma vāru visās ES institūcijās un visās dalību valstīs. Un arī šeit eh, viena neveiksme atspoguļosies uz visiem citiem. Komisijai, kā līguma sargātājai, ieskaitot pamatiesību hartu, ir pilna atbildība, lai nodrošinātu ievērošanu. Es izvirstu to par savu primāro prioritāti. Uh, Es izmantošu visus instrumentus, kas ir komisijas rīcībā, lai nodrošinātu tiesiskumu piemērošanu un pamatiesību ievērošanu ciešā sadarbībā ar maniem kolēģiem kolēģijā un komisāriem, kas arī atbild par šiem jautājumiem. Un tad, kad būs saņemts atzinums no Eiropas Savienības tiesas, es nekavējoties spēšu ne, nepieciešamos soļus, lai e, es varētu pievienoties Eiropas padomas e, cilvēktiesību konvencijai. Es cieši sadarbošos ar visām nacionālajām Eiropas un starptautiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar pamatiesību veicināšanu un aizsardzību Un atkal, viena panākuma ir visu panākumi, jo mēs visi mēģinam sekmēt pamatiesību ievērošanu. Te tiešām ir vieta mūsu savstarpējai sadarbībai un arī akūta nepieciešamība politiskām saistībām, kā šis parlaments ir uzsvērs. Tāpēc es organizēšu ikgadēju kolokviju par pamatiesību situāciju Eiropā, kurā tiks iesaistītas uh, visas institūcijas, ieskaitot, protams, arī Eiropas parlamentu godājumie deputāti, priekšnādātāji. Mm, savos ievadvārdos es ceru, ka dalījos eh, dažās domās par to, kāpēc man tas ir svarīgi, un uh, apstiprināju tās lietas, kuras, uh, kurās sadarbošos jums pamatiesības, lai aizsargātu Eiropiešus, labāka likumdošana, kas kalpo Eiropiešiem, un komisija, kas kalpo Eiropai. Tas, protams, nav izsmeļošs saraksts, bet es uh, gaidu jūs jautājumus, lai sāktu īsti politisko dialogu, vienotos par kopēju pieeju, un es saprotu, ka tas, ko mēs piedāvājam, nav viegli, un tas uh, noteikti vēl tālu no finiša. Uh, Nekā nevienas izmaiņas nav grūtākas, kā laust pastāvējušu praksi un attieksmi. Tomēr izmaiņas, ko piedāvā Junkera komisija, ir ārkārtīgi būtiskas, ja vēlamies atgriezties pie jaunu darba vietu no veidošanas izaugsmes, godīguma un cerības Eiropai. Ja, izdos, ja mums izdosies gūt panākums, mums būs vajadzīgs eh, ne tikai jūsu atbalsts, bet arī pilna jūsu iesaistīšanās. Uh, Varbūt šajos laikos ir viegli likt dušai saskriet papēžos, bet mēs domājam par izaicinājumiem, ar kuriem nācās saskarties mūsu vecvecākiem vecākiem, kuras tie pārvarēja un kuri ir redzējuši Eiropu daudz sliktākā situācijā, kur tomēr ir izdzīvojusi un plaukusi. Mēs esam tie, kuriem tā būs jāmodernizē un jāuzlabo. Un tāpēc nevajadzētu nonākt pie tā, ka šis mantojums paliek tikai vēstures grāmatās. Tas ir aktuāls arī šodien. Tā ir mūsu Eiropa un tas ir mūsu pienākums par to rūpēties. Protams, ka tas ir grūti, bet tas mums ļauj parādīt, uz ko mēs esam spējīgi. Padarīsim lepnus mūsu vecākus, ļausim ar mums lepoties mūsu bērniem un atgriezīsim Eiropas pareizā ceļa spožākai nākotnē. Paldies, priekšsādātāji!